plānos īrijā. Mēs ļoti ceram, ka visi mūsu pūliņi palīdzēs atjaunot izaugsmas tempus īrijā. Paldies! Lielas paldies komisijas viceprezidentam. Līdz ar to debatas par līgumu grozījumu pieņemšanu ir beigušās. Mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Situācija Eiropas patvērumu sistēmas jomā pēc nesenā Eiropas cilvēktiesība tiesas nolēmumu. došu vārdu komisārei Cecīlijai Malmstromai. Jūs esat laipni gaidīt šeit sēžu zālē un par, paldies par to, ka tik precīzi ierodaties aicinātajā laikā. Signora komisāri, le ho dato la parola. Godātā komisāras kundze dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātie deputāti. 21. janvāra Eiropas cilvēktiesība tiesas nolēmums jautājumā par Grieķiju un eh, Beļģiju kurā bija iesaistīti arī ārsti bez robežām, skaidri norāda, ka Eiropā ir nepieciešama vienota patvēruma sistēma. Mums ir jāatbalsta dalību valsts, lai tas varētu izpildīt savas starptautiskās saistības. Komisija vienmēr ir teikusi, ka Eiropas līgumu ievērošanā ir nepieciešams dalību valstīm ievērotos pilnībā. Dalību valstīm nevar būt nekāds atkāps cilvēku tiesību pārkāpumu gadījumos. Šajā nolēmumā Eiropas cilvēku tiesību tiesa arī mums to atgādina. Šis nolēmums pasvītro Dublinas sistēmas pastāvēšanu. Tā atbal, tā, tas vēlreiz norāda, kuras dalībvalsts atbildīgas par sūdzības izskatīšanu un par uh, patvērumu meklētāja status piešķiršanu. Tāpat arī, kuras valstis ir atbildīgas par to, lai netiktu pārkāpt un ļaunprātīgi izmantot šī sistēma. Komisija ir izvērtējusi Dublinas sistēmu un redz, ka ir vieta uzlabojumiem. Jau 2008. gadā komisija piedāvāja Dublinas eh, regulas pārskatīšanu, lai paaugstinātu patvērumu meklētāju aizsardzības līmeni, tāpat arī, lai šī sistēma būtu efektīvāka un dalībvalstīm vieglāk izmantojama. Es esmu priecīga par to, ka Eiropas parlaments ir atbalstījis komisijas priekšlikums. Es aicinu padomi un Eiropas parlamentu strādāt kopā, lai atrastu kompromisu, kā uzlabot Dublinas divi regulu. Šajā regulā ir nepieciešama arī ārkārtas klauzula mehānisms, kas būtu izmantojams atsevišķos gadījumos. Tāpat arī arī pēdējās instances risinājums. Ir nepieciešams kopējs mehānisms dažādu gadījumu izskatīšanai. Šodien tie tiek izskatīti katrs pa vienam. Eiropas komisija saprot, ka Grieķijas patvēru meklēšanas sistēmā ir savi trūkumi šobrīd. Šai sistēmai jāsastops ar ļoti lielu bēgļu plūsmu savā teritorijā, un e, šī sistēma nedarbojas pietiekami labi. Mēs jau esam spēruši pirmos soļus, lai situāciju normalizētu. Eiropas komisija 2009. gada novembrī uzsāka pārkāpumu procedūru attiecībā pret Grieķiju, e, un tajā izteica arī savas sūdzības. Grieķija ir uzņēmusies saistības reformēt patvērumu sistēmu, un šī reformas plāni tika iesniegt komisijai pagājušā gada rudenī. Kopš tā laika ir uzsākusies būtiski likumdošanas darbība Grieķijā. Tanīpat laikā Eiropas komisija ir veikusi pasākums, lai atbalstītu Grieķiju. To mēs daram kopā ar citām dalību valstīm, ANO aģentūrām un ANO bēgļu komisariātu. Mēs sniedzam viņiem informāciju, konstruktīvu mm, atbalstu, tāpat arī palīdzam menedžēt robežu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 cilvēku atpakaļ atgriešanas procesu vadīt. Tāpat arī palīdzam viņiem sakārtot attiecības ar kaimiņu valstīm šajā jomā, piemēram, ar Turciju. Gribētu nobeigumā atkārtot, ka mūsu vērtības ir cilvēka cieņa, cilvēka, cilvēka tiesības, tiesiskums, pamatiesība respektēšana. Patvērums ir viena no pamata tiesībām, ko Eiropas Savienība respektēs un aizstāvēs. Eiropas komisija ir pārliecināta, ka ir nepieciešama kopīga patvēruma meklēšana patvērumu piešķiršanas sistēma Eiropā, kas būtu taisnīga un tiesiska. Tas būtu ļoti labs stiprinājums cilvēktiesība aizsardzībai. Paldies, komisārs kundze. Tagad aicināšu izteikties politisko grupu pārstāvis Vēberkungs, divas minūtes. Godātais priekšsēdētāji, kungs, cienītā komisāras kundze. Jā, patvērumu politika ir ļoti nozīmīga, runājot arī par Lampedūzu un citiem reģioniem. Īstenībā mums ir jābūt lepniem uz savu veikumu, ir izstrādāt kopīgi standarti, kas vienkāršo procedūras, ir kopīgi standarti, kā rīkoties, eh, teiksim, ja bēgļi ir ģimenes, ja bēgļiem ir bērni, un eh, tas piedāvā mums pietiekami daudz eh, labu struktūru struktūru. Bet eh, šeit komitejā, parlamentē, padomē eh, galvenais nav tie dokumenti, ko mēs izstrādājam. Nē, tā ir attieksme pret cilvēkiem. Ehm, Eiropas kopienas tiesas spriedums eh, Beļģijas, Grieķijas lietā norādīja uz to, ka mēs par 100% neievērojam visas procedūras. Es lūgtu komisiju rīkoties asšāk un uh, Mm, tādā veidā garantēt nepieciešamo progresu, lai šie kopīgi standarti tiktu īstenot patiešām visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Runājot par Grieķiju, eh, jā, tur ir robeža, ko pietiekam labi var eh, apsargāt, un es esmu vīlies par Turcijas rīcību. Mums bija arī atpakaļ uzņemšanas nolīgums ar Turciju Un, eh, ja Turcija vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, tad eh, tai īstenībā ir jāveic vairāk pūliņu arī patvērumu jomā. Solidaritāte ir eh, neapstrīdams princips, mēs vēlamies palīdzēt, ir izveidot konkrētas struktūras, Frontex, Eiropas bēgļu fonds, un mēs vēlamies palīdzēt Lampedūzas gadījumā Itālijai, un Eiropas solidaritātes šeit nevajadzētu apsārbīt. Tā tagad ir nepieciešama vairāk nekā jau kad agrāk. Paldies! Paldies, tagad uzstāsies Lambrinīdisa kungs uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Iepazīstoties ar tiesas spriedumu, mēs varam secināt, ka Dublina 2 ir tāds kā slasts, runājot par uh, uh, godīgu labklājības sadalīšanu. Dalību valstis eh, šeit spēlē tādu kā pingpongu un nabaga bēgļi atrodas kaut kur pa vidu. 90% no imigrantiem un patvērumu meklētājiem Eiropas Savienībā iekļūst tieši caur Grieķiju. Un um, nevar jau teikt, ka tā ir tikai problēma, kas attiektos uz Maltu, Itāliju, Spāniju vai Grieķiju. Jāņem vērā, ka mūsu ārējās robežas aizvien paplašinās, un tas ir jautājums, kas ir jārisina visai Eiropai kopumā. Mana valsts varēja uz. Uh, uzlabot eh, pastāvošo situāciju, bet ar to nav gana. Mums ir eh, jāparūpējas par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem, lai tie patiešām darbotos un jābūt patiesai solidaritātei starp dalību valstīm. To pieprasa Eiropas parlaments. Mēs nevēlamies, lai dažas valstis eh, padome eh, darītu to, ko tās vēlas, un pēc tam mazgāt rokas nevainībā. Paldies! Un tagad uzstāsies eh, Cecilija Vīkstroma uz pusotru minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Eiropas kopienu tiesas spriedums ļoti skaidri norāda, ka uh, šīs valstis ir pārkāpušas 3. un 13. Eiropas cilvēktiesību konvencijas pantu. Uh, tā bija necilvēcīga attieksme pret kādu afgāņu bēgli, kas tika aizsūtīts atpakaļ no Beļģijas uz Grieķiju. Šis nav tāds individuāls gadījums, bet jāņem vērā, ka tiesas spriedums ir ļoti nozīmīgs. Es augstu vērtēju šo spriedumu, jo tas pietiekami labi norāda uz dalību valstu pieļautajām kļūdām. Jo spriedums pietiekami skaidri ilustrē solidaritātes nepieciešamību. Ja mēs vēlamies izveidot tādu nopietnu kopīgo patvērumu sistēmu līdz 2012. gadam, mums ir jādala mums uzliktā atbildība un valstīm ir jāatbalsta citai citu. Ko komisija domā par Dublinas sistēmu? Es ceru, ka eh, tās eh, redzes leņķis mainīsies pēc eh, cilvēktiesību tiesas sprieduma un dalību valstīm vajadzēs pamatīgāk argumentēt, kādēļ tās ir izlēmušas vienu vai otru bēgli sūtīt atpakaļ. Mums ir nepieciešama skaidra pozīcija, skaidra izteikuma par eh, Dublinas direktīvu un galvenokārt ir jārunā par solidaritātes mehānismu, kas varētu garantēt labāku aizsardzību mazgadīgajiem bēgļiem. Un ir jābūt arī juridiskajai noteiktībai. Ar nepacietību gaidīšu komisāras eh, atbildi un pēc tam uh, esmu gatavs iesaistīties paplašinātā sadarbībā. Paldies, Sargen! Sargentīnī kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ir jautā, rodas jautājums, un ko tagad, jo. Um, tiesa uh, Strasbūrā ir lēmusi, ka patvērumu meklētājs nedrīkst sūtīt atpakaļ uz Grieķiju. Nīderlandes tieslietu ministrs pateica ļoti skaidri, mēs vienkārši palīdzēsim Grieķiem labāk sargāt savas robežas, izveidot šo patvērumu sistēmu, un pēc tam mēs varēsim atkal cilvēkus sūtīt atpakaļ uz Grieķiju. Tāda atbilde mēs nevēlamies dzirdēt, jo pilnīgi visas partijas parlamentā parlamentā, uh, neatkarīgi vai tās bija labējas vai kreisas partijas, teica, ka ir jābūt solidaritātei, jo, protams, dienvidu valstis vienmēr cīnas ar lielākām grūtībām nekā mana dzimtene Nīderlanda, kas atrodas tieši pie Ziemeļjūras. Nu, kādēļ tām tad būtu uh, jāmēģina vienām pašām pārvaldīt šīs bēgļu traumas? Komisārs kundze, jūs varat ļoti uzmanīgi apsargāt savas robežas, bet jums ir jāprognozē arī konkrēti noteikumi, notikumi. Vai jūs varat piekrīst mūsu politiskajai grupai, ka Dublinas sistēma ir morāli novecojusi, un vai mēs varam pieņemt kādu jaunu sistēmu, un vai jūs. Uh, varat piekrist, ka beidzot Ziemeļu valstīm ir jāizrāda solidaritāte pārējām valstīm. Un cilvēku tiesību uh, tiesas izteikumu pagājušā nedēļā, kas teica, ka eh, procedūru pagarināšana ir pagarinājusies Eh, pēdējā laikā eh, ļoti lielā skaitā, un eh, cilvēki ir pieredzējuši, ka šīs procedūras vienkārši nedarbojas pietiekam labi, un izskatās, ka Beļģijas valdība ir atbildīga šajā jautājumā, un tai vajadzētu sekt izmaksas, kas radušās tiesas procesā. Un kad mēs beidzot redzēsim tādu vienotu standartu izveidi Dublinas sistēmas gadījumā, lai cilvēki, kā šis konkrētais afgāņu bēglis, netiktu pakļauti necilvēcīgiem apstākļiem. Paldies, Sargan Tīknī kundzei, un tagad uh, eh, Madlēner kungs. Viņš vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Lūdzu, Sargentīni kundze, vai jūs atbildēsiet? Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs, Sargentīnī kundze. Kādēļ es nedzirdēju jūsu izteikumus par Turciju? Kādēļ Turcija vienkārši laiž visus imigrantus cauri savai teritorijai? Un kādēļ, piemēram, šāda likumdošana uh, nedarbojas, jo ir ļoti daudz tādu neveiksmīgu laimes meklētāju un cilvēku kontrabandistu, kas vienkārši izmanto vājās vietas mūsu sistēmā? Paldies! Paldies, Sargentīni kundze, jums vārds atbildēja. Paldies, eh, ka devāt man iespēju atbildēt uz šo jautājumu. Es īstenībā vēlējos teikt, ka jums sākumā ir jāsaprot, kādas kļūdas esat pieļāvuši paši. Ja mums ir šī patvēruma sistēma, bet mēs neesam gatavi palīdzēt Grieķijai, lai eh, būtu vairāk solidaritātes, lai mēs paši varētu saprast, vai cilvēks patiešām ir politiskais bēglis vai nē. Mēs nevaram uzvelt vainu kādam citam. Madlēnera kungs, es jums varu piekrist tajā kontekstā, ka ir jānoķer šie cilvēku tirgotāji, un arī Turcijai ir jāpilnveido tāda normāla patvēruma un bēgļu sistēma. Un ir jāatzīst arī tie politiskie bēgļi, kas nāk no citām valstīm no Eiropas Savienības. Protams, ja mēs runājam par kļūdām, ko pie pieļaujam paši, arī risinājumi jāatrod pašiem. Paldies! Tagad uzstāsies runātāji individuālā kārtībā. Kirkhopkungs pusotra minūte, lūdzu. Komisāra kungs, komisārs kundze ir skaidrs, ka sistēma ir nedaudz ieplēsājusi. Ir skaidrs, ka Eiropas tiesas šobrīd ir konflikta situācijā. Likums vairs netiek ieviests, tas tiek interpretēts atšķirīgos veidos dažādās tiesās. Manuprāt, Eiropas Savienība vislabāk varētu rīkoties tad, ja tai būtu niansēta sistēma attiecībā uz bēgļiem. Mēs nedrīkstam diktēt kaut ko, nevajag vairāk arī harmonizēt vai gaidīt vairāk tiesas nolēmumu. Nē, vajadzētu solidaritāti, sadarbību starp kaimiņiem, starp Eiropu un kaimiņu valstīm. Lai arī kādas, kāds smagums gulsies uz vienu valsti, ja mēs to nokratīsim, tas pēc tam nāks caur citu valsti. Cilvēki, kas šeit iebrauc, meklē brīvāku un drošāku dzīvi, bet eh, reizēm tiek radīts milzīgas problēmas starp dažādām Eiropas tiesām, likumdevējiem un dalību valstīm un to kontrolētajām ārējām robežām. Būtu interesanti dzirdēt, kā komisija paredz risināt šos jautājumus ilgtermiņā. Vai jūs varētu mums pār, pārliecināt mūs par to, ka jūs negrasāties jaunus normatīvos aktus uh, radīt, kurus tiesa pēc tam atkal apgātu. Tā vietā vajadzētu sniegt patiesu palīdzību Grieķijai un citām dalību valstīm, kurām šobrīd ir ļoti smaga situācija un ļoti lieli uzdevumi. Lielas paldies Kirkop kungam. Tagad De Jonga kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Sākumā vēlējos pateikties uh, Cecilijai Mālstrēmai. Uh, Pagājuši nedēļ viņa atgādināja dalību valstīm, ka ir nepieciešama šī kopīgā patvēruma politikas sistēma. Jāņem vērā, ka pēdējā laikā ir pieaudzis bēgļu skaits no Tunisijas, un Itālijai ir ļoti grūti nodrošināt pietiekami labas patvēruma piešķiršanas procedūras. Protams, daudz kas ir tikai laika jautājums, un mums uh, ir uh, jāsaprot, ka Itālijai uz pleciem gulās ļoti smags sloks, kā tas bieži vien ir arī Grieķijai. Grieķijas gadījumā, protams, ir jābūt kopīgām procedūrām Dublīnas direktīvas ietveros, kā to piedāvā komisija, un ir jāvienojas par cilvēcīgu attieksmi pret bēgļiem, pret patvērumu pieprasījumu iesniedzējiem, un patvērumu piešķiršanas procedūrai jābūt pēc iespējas ātrākai un nevainojamākai. Dalību valstīm ir uh, jādarbojas kopīgi un ir jābūt pietiekam aktīvām. Paldies, De Jonga kungam! Tagad uz vienu minūti Barijas Madlēners lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu kāpēc tad Nīderlandai būtu jāizskauž uh, Grieķijas uh, pieļautās kļūdas? Mums uh, bija jāmaksā miljārdi, lai izglābtu Grieķiju no bankrota, un tagad ir 2000 bēgļu no Grieķijas, ko mēs nedrīkstam uh, nosūtīt atpakaļ. Mēs negribam šos bēgļus, mēs jau esam pietiekami cietuši un masu. Uh, Uh, imigrācijas un no pilnībā izgāzušās uh, multikulturālisma ilūzijas. Ir nepieciešams daudz spēcīgāks imigrācijas likums. Savādāk Eiropa kļūs par arābu valsti. Nīderlandi ir arī uh, Eiro, Grieķija ir arī sliktās kaimiņvalsts Turcijas upuris. Turcijai arī ir jāparūpējas par labāku migrācijas politiku, un ir daudzi cilvēki vienkārši dodas eh, tālāk ar Turciju uz Grieķiju, un viņi tur netiek apturēti. Es domāju, Grieķijai vajadzētu būvēt šo mūru, tas ir pareizais solis, lai tikai viņi darbojas. Un būsim uh, godīgi, 99% no patvērumu meklētājiem nemaz nav patvērumu meklētāji. Tie ir tikai um, laimes meklētāji, kas uh, izmanto savā labā šo nepilnīgo likumdošanu. Paldies! Tagad Papa Nikolau kungs uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Lai turpinātu šīs debatas, es gribētu nākt klajā ar šādu priekšlikumu ņemot vērā tās grūtības, ar kurām sastopas daudzas eh, eh, vidusjūras apkaimes valsts, gan jūras ziemeļos, gan dienvidos. Mēs, un pieņemot, ka cilvēki no vidusjūras dienvidu krasta vēlas ierasties Eiropā, lai uzlabotu dzīves eh, līmeni, tā nav tik tukša hipotēze. Tā ir patiesa vēlme šiem cilvēkiem. Viņi ierodas Lampedūzā, mēģina tad ierasties tālāk Eiropā, daži grib ierasties Eiropā caur Turciju un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Šobrīd ir vienošanās ar Turciju par bezvīzu režīmu, arī citi iebrauc caur Maltu, caur Spāniju, caur Portugālu Eiropā. Daži no šiem cilvēkiem prasīs šeit patvērumu, un mums būtu jāizmanto regula Dublina 2, lai regulētu šo procesu. Ja ir kāds patvērumu meklētājs, kuram ir kaut kādas problēmas, un mēs redzam, ka ir tiesu nolēmumi no dažādām dalību valstīm, uh, pirms šī ties, šis jautājums nonāk Eiropas cilvēktiesību tiesā, mums ir jābūt konsekventiem. Jūs šeit sakat, ka dažiem cilvēkiem nepienāks patvērums, taču ir nepieciešamas korektas procedūras, ko mēs attiecinām uz ikvienu cilvēku. Tie bēgļi, kas nāk, še, iebrauc šeit no Turcijas, pēc tam arī atgriežas Turcijā un bieži vien paiet divi, trīs vai pat pieci gadi pirms kaut kas tiek darīts ar viņiem. Mums ir jāatzīst, ka šobrīd ir krīzes situācija. Ir tādi bēgļi, kas ieradušies Eiropā 2006. 2007. gadā, un tagad mēs viņus sūtam atpakaļ uz Turciju. Tas nav adekvāti, manuprāt. Lielas paldies! Silvīgi Joma no Socialistu un Demokrātu grupas pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka vienmēr ir jēga atgādināt saistības, piemēram, 2008. gada oktobra patvēruma paktu, kurā ir teikts, ka ir pienācis laiks ieviest Eiropas kopīgo patvērumu režīmu un arī aizsargāt bēgļus labāk visā Eiropas Savienībā. Ir pagājuši vairāk kā divi gadi pēc šī solījuma. Komisijas priekšlikumi ir uz sarunu galda un šis režīms un harmonizācijas process es, es domāju, to pārāk lēni. Cilvēktiesību tiesas nolēmums, manuprāt, ir būtisks pagrieziena punkts. Tas izgaismo Grieķijas patvērums sistēmas vājās vietas, un tas ir ļoti skaidrs signāls brīdī, kad Grieķija sāk veidot savu patvērumu meklēšanas sistēmu. Taču, ja mēs runā, skatāmies plašāk, tad mums ir jārunā par šo problēmu Eiropas līmenī. Nu, piemēram, par to, ka Dublinas regula ir tas izējas punkts, pēc kura mēs sākam veidot šīs sistēmas. Tām it kā jābūt ekvivalentām visās Eiropas Savienības dalību valstīm. Taču ir ļoti liels netaisnības gan patvērumu meklētājiem, gan arī netaisnība attiecībā uz dalību valstīm pēc šī tiesas nolēmuma ir kaut kas jādara. Ir jāsāk rīcība pirmkārt jau Grieķijas salās, un mēs nedrīkstētu iejaukties Grieķijas iekšējās lietās, kas Grie Grieķijā šobrīd ir pašai jāizskat šī patvēruma meklēšanas pieprasījuma. Es domāju, ka šīs te nolēmums ir tā kā katalizators situācijas normalizēšanā un arī regulas pārskatīšanā, pirmkārt Dublinas regulas pārskatīšanā. E, komisija piedāvā transfera, piedāvā, transfera iespējas. Un tāpat arī solidaritāti starp dažādām dalību valstīm. Domājams, ka tiesas nolēmums m, mm, varētu mums skaidrāk, skaidri rādīt virzienu, kā šis mehānisms būtu reformējams. Otrakārt, sarunu laikā es eh, domāju, ka mēs varētu atbalstīt citus komisijas priekšlikumus, piemēram, par dažādām garantijām. Tālāk Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams iekļaut pārskatītajā regulā arī patvērumu meklētāju uh, neaizsargātību. Uh, un par to, kādas, kādas tiesības viņiem nodrošināmas viņu transferu nodošanā no vienas valsts uz citu. Es domāju, ka uh, pateicoties regulas uh, reformēšanai, mēs varētu pieņem, uzņemties solidārāku un atbildīgāku attieksmi. Paldies! Uh, Nākamais runātājs Nāģa Hirš pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs cienītā komisārs kundze. Šodien mēs runājam par Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu. Tas ir spriedums Beļģijas lietā, bet īsnībā tas attiecas uz pilnīgi visu Eiropas Savienības dalību valstu. Uh, sirdsapziņu. Eh, mēs Vācijā arī izlēmām vairs bēgļus nesūtīt atpakaļ uz Grieģiju. Mums ir jāsaprot, ko mēs darīsim, nu vai mēs apkārt Eiropai uz, uzbūvēsim milzu mūri, vai arī uh, eh, otra iespēja, ko es varu atbalstīt kā liberālā politiķa, proti mēs cilvēkiem varam piešķirt tiesības saņemt patvērumu un uh, papildināt to ar attiecīgu sistēmu. Katram patvēruma uh, prasības iesniedzējiem mums ir jāpie jāpiedāvā tiesības baudīt korektu un juridiskajām uh, detaļām atbilstošu procedūru. Protams, jāņem vērā, ka dienvidu valstis tagad vienas pašas uz saviem pleciem nes visu šo smago nastu. Uh, Tādēļ mums ir jāizrāda solidaritāte. Ir ļoti smaga situācija Lampedūzā, tur ir daudz bēgļu no Tunisijas, bet eh, īstenībā tas ir tāds uh, ieildzis stāvoklis. Šīs valstis nevar vairs uzņemt tik daudz imigrantu. Mēs Vācijā esam arī liberalizējuši savu imigrācijas sistēmu un eh, nesen bija ļoti liels bēgļu traumas tieši no Kosovas un mums arī bija grūti ar to visu vieniem pašiem tik galā. Uh, Ja mēs vēlamies cilvēkiem piešķirt šīs patvērumu iesniegšanas tiesības, mums ir jāpadomā par solidārāku sistēmu. Un es domāju, ka Dublina 2 pašreizajā formā nevar turpināt tā pastāvēt. Paldies! Grāci, kolēģa! Paldies, godātajai kolēģei! Tagad aicināšu izteikties Karmen Romero Lopes. Pusotra minūte jūs rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Šis Āfrikānis, par kuru ir tiesas nolēmums, vai afrikāniete nav migrante, viņa arī nebija cilvēku tirdzniecības upuris. Viņu neaizsargāja Ženēvas konvencijas, jo viņu neviens nevajāja. Šī persona, ja pr viņa prasītu patvērumu, tad viņai būtu uh, piešķirta, zinām, aizsardzība, subsidiaritātes uh, principa ietvaros. Tiesas nolēmumā runa ir par to, cik ilgi ir jāgaida par jāgaida uz kaut kādu juridisku nolēmumu un vai ir jāmaksā kompensācija par to, kā šis nolēmums netiek piedāvāts uzreiz. Ir simtiem dažādu tiesas jautājumu vai lietu, kas atrodas Eiropas cilvēktiesību tiesas gaidīšanas gaitiņos. Šie cilvēki nav nekādi noziedznieki, bet par viņiem netiek izdarīts nekāds spriedums. Reizēm viņi gaida ļoti ilgi, piemēram, septiņus mēnešus. Viņiem nav pat nekādu procedurālo tiesību. Vai tas ir humāni? Mēs gaidām pārāk ilgi, lai izstrādātu jauno patvērumu pakotni Eiropas Savienībā. Dalību valstu procedūra šajā jautājumā ir ļoti atšķirīgas, pārāk atšķirīgas šobrīd, un arī trūkst solidaritātes. Tieši tādēļ situācija šobrīd ir sarežģīta. Es domāju, ka ir nepieciešama morāla kompensācija, kas būtu izmaksājama šiem cilvēkiem. Kāpēc, lai mēs viņus sodītu vēl vairāk? Viņiem jau tā ir grūts liktenis, viņi bēg prom no kara konfliktu zonām. Dublinas regulu var uzlabot Un, manuprāt, tas jādara steidzami. Un vēl daudz citu soļu jāspēr, ne tikai Dublina. Lies paldies, Romero Lopes kundzei! Nākamā runātāja Grīsbergs kundze, vai jūs gribat izmantot zaļās kartas procedūru, ja gribat piedalīties brīvajā mikrofonā? Nākamreiz tad jums jārāda baltā kārta, ja gribat uh, brīvajā mikrofonā izteikties. Tagad tātad brīvais mikrofons. Pirmkārt došu vārdu Busutilkungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Eiropas cilvēktiesība tiesas nolēmums, par kur šeit runājam, nav nolēmums, kas vērsts pret Beļģiju vai pret Grieķiju. Tas ir pret Dublinas regulu, jo tieši Dublinas regula ļāva Beļģijai nodot afgāņu pilsoni atpakaļ Grieķijā, un tas ir nepareizi. Tas ir pilnīgi nepareizi, ka ārējām dalību valstīm ir jāuzņemas visa atbildība un viss atbildības sloks par šiem patvērumu meklētājiem. Šīs robežas, pierobežas valstis taču nav nekāda robežsarga vai policija. No cilvēktiesību tiesas nolēmuma kļūst skaidrs, ka tad, kad viena Eiropas dalība valsts nosūta patvērumu meklētājus atpakaļ uz kādu citu Eiropas dalību valsti, tad tā ir, nu, un turklāt šī pēdējā dalība valsts atrodas spiedienu ietekmē, kā Grieķija toreiz bija, tad tas ir būtisks cilvēktiesību pārkāpums un tiek pārkāpta Eiropas cilvēktiesību harta. Tādas valsts kā Vācija un apvienotā karaliste jau ir atzinuši situācijas problemātiskumu, ir atteikušās no šādas te patvēram meklētāju griešanas atpakaļ. Ir nepieciešams Dublinas regulu reformēt pēc iespējas ātrāk. Paldies, būsu tilkungam! Mavro Nikolas kungs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju runāt šajās debatēs tādēļ, ka līdz šim neviens pat nav pieminējis Kipru un tās milzīgās problēmas ar imigrāciju, ar kurām sastopamies mēs. Mana valsts ir maza, iedzīvotāji ir tikai pusmiljons. no valsts ziemeļu daļas. 30 līdz 50 cilvēku pārkāp zaļo robežu katru dienu, ierodoties dienvidu daļā. Mums nav patvērumu meklētāju uzturēšanās centru, bet pie mums ierodas daudzi politiskā patvērumu meklētāju. Mēs bieži vien nezinām, vai viņu pieprasījums ir pamatots. Ja šādu pamatojumu neredzam, tad mēs viņus nosūtām atpakaļ pāri robežai uz salas zi ziemeļgalu cilvēki bieži aizmirst par šādu imigrācijas veidu, bet Kiprā tā ir ikdiena. Paldies, Mavro Nikolas kungu. Maisner kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisārs kundze. Patiešām runājot par eh, patvērumu sistēmu, mums nevajag celt šo mūri. Ja kāds runā par mūra celšanu, tad viņš vispār ir pilnīgi atžgārni uztvērs Eiropas līmeni. Mēs vēlamies eh, um, saglabāt, garantēt cilvēku tiesības, un ja cilvēks vienalga kādu iemeslu dēļ iesēžas pārpildītā laivā, dodas pāri okeānam, lai pieprasītu patvērumu tiesības, mēs nevaram viņu vienkārši aizdīt projām. Mums ir nepieciešama laba patvērumu meklēšanas procedūra, un, e, protams, mēs nevaram atstāt likteņu varā tās valsts, kas atrodas Eiropas dienvidos. Es varu piekrist kolēģiem, kas jau minēja šo domu. Un kas vēl būtu aplēsts? aplami. Nevarētu būt tā, ka mēs vēlamies visus šos cilvēkus aizdzīt prom un nevēlamies tos laist iekšā Eiropā. Jaņem vērā, ka demogrāfiskā attīstība nav tā iepriecinošākā, mums ir nepieciešams uh, šis migrantu pieplūdums, tādēļ mums ir jāatrisina šīs samilzušās problēmas. Paldies, uh, Meisners kundzei! Tagad Molcera kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāja kungs. Saskaņā ar Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu patvērumu meklētāju sistēma Grieķijā esot necilvēciska, antihumāna, jo um, lēmums par patvērumu piešķiršanu var ilgt pat piecus gadus. Protams, ir ļoti daudz negodīgi cilvēki, kas izmanto šīs sistēmas. Viņi uh, drukā uh, eh, viltotus dokumentus katru dienu, tirgo cilvēkus un uh, īstenībā ir daudz cilvēku, kas pēc vairāku gadu uzturēšanās kādā Eiropas valstī tā arī nav saņēmuši uzturēšanās atļauju. Bet mēs nevaram uzņemt visus ekonomiskos bēgļus no visas pasaules, tajā pašā laikā izdodot miljardiem eiro par demokrātiju demokrātijas un cilvēktiesību attīstību šajās valstīs. Protams, mums jādomā par eh, to, ka ir jāpieliek punkts šādu labāku dzīves tīkotāju pastāvīgai ieplūšanai Eiropas Savienībā. Paldies! Grazie, onorevole Molzer, la parola onorevole. Paldies, tagad Jakolīno kungs lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. imigrācijas plūsma ļoti strauji pieaug. No otras puses, mums ir jāizstrādā prioritātes. Šī te patvēruma pakotne noteikti ir prioritāte, ar ko padomē būtu jānodarbojas. Tā ir ļoti sarežģīta joma, ir nepieciešama stratēģija. Itālijā šis tiesas nolēmums dod mums iespēju izvairīties no nu, bēgļu nodošanas Eh, mums, protams, jāievēro cilvēku tiesības, un tā nīpat laikā ir uzmanīgi un rūpīgi jāpārbauda visi patē, patvērumu meklētāji. ir nepieciešama pozitīva disciplīna šajā sistēmā un skaidrs regulējums. Esmu pārliecināts, ka ar komisijas priekšlikumu palīdzību salīdzinoši īsā laikā mēs varēsim e, panākt to, ka padomu drīzumā izskata jauno patvarumu pakotni. Paldies Jakolīno kungam! Es redzu Mesnera kungu zālē. Es atvainojos. Grīsbergas kundze. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir ļoti īsts jautājums, ko gribu uzdot. Debats bija ļoti piepildītas, un man šķiet, ka izņemot atsevišķu ekstrēmistus, mēs esam viensprātis. Komisārs kundzē gribot uzdot jautājumu, kā viņa varētu apkarot šo te ārkārtīgi kliedzošo un nepiemēroto ideju būvēt uh, mūri starp Turciju un Grieķiju. Uh, Protams, kolēģiem ir taisnība, ja viņi saka, ka ir īpaši grūti apstākļi tiem cilvēkiem, kuri uzturas bēgļu nometnēs, patvērumu meklētāju nometnēs. Vai tiešām ir iespējams šādu te mūri uzbūvēt? Mēs, Eiropieši, satraucamies par to, jo mums ir jārisina šis jautājums gan no konjunktūras viedokļa. Mēs nevaram pieļaut, ka notiek tādas lietas kā Lampedūzā, un no otras puses Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmums mums arī atgādina, ka ir juridiskais aspekts un arī struktūrāls problēmas dienvidu valstīs. Ir pienācis brīdis, kad mums steidzami ir jāpārskata regula Dublin 2, lai mēs varētu solidāri mm, sadalīt šo slogu starp visām dalību valstīm Eiropā. To mēs varēsim izdarīt tikai tad, ja būs patiesi taisnīgas patvērumu meklētāju tiesības steidzams. Tā tad ir šis jautājums. Paldies, Grīsbeks kundze. Un tagad brīvā mikrofona procedūras beigās vēl izteiksies Silvestris kungs. Valori... Mm, Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība ir būvēta uz tādām vērtībām kā cilvēktiesības, pamatbrīvības. Tās mēs nedrīkstam apšaubīt. Šis Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmums skaidri parāda, ka ir nepieciešams steidzam diskutēt par šo jautājumu un ir nepieciešams strauji izstrādāt jaunas iniciatīvas. Tāpat šis nolēmums nozīmē, ka mums ir jādefinē un jāievieš vienota stratēģija patvērumu sistēmas jomā un visiem ir jāuzņem savas saistības. Ir nepieciešams harmonizēt procedūras taču robežsargi sastopas ar ikdienā steidzamiem jautājumiem. Šī milzīgā bēgļu plūsma iebrauc vienā Eiropas valstī un pēc tam izmanto to kā tranzītu valsti. Šīs te tranzītu valstis, kā dalība valstis, nedrīkst tikt pamestas likteņu varā. Savs daļ, sava daļa sloga ir jāuzņemas visiem. Mums jāpalīdz šīm ārējām robežu valstīm izskatīt dažādos patvērumu pieteikumus. Uh, nedrīkst būt pārāk garš izskatīšanas process, bet tāpat laikā tam ir jābūt rūpīgam un nedrīkst arī aizskart migrantu cieņu. Lielas paldies Silvestris kungam! Un tagad atkal aicināšu izteikties komisāru Cecīli Malstrom, lūdzu. Uh, paldies priekšsēdētāji! Paldies visiem, kas uzstājās šajā debatē! Šis nolēmums ir ļoti interesants, bet tas nav pilnīgā pretrunā ar Dublīnas sistēmu. Šī sistēma neatkarīgi no nolēmuma jau šodien ietver tekstu, ka dalībvalstīm ir jānodrošina pamatiesību ievērošana bet eh, nolēmumā ir arī norādīts uz atsevišķām ļoti svarīgām lietām, tāpēc mums ir nepieciešama Dublīnas konvencijas reforma. Mums ir jāuzlabo šī sistēma, un tieši tāpēc arī komisija ir nākus klajā ar uzlabojumu piedāvājumiem. Esmu priecīgi dzirdēt, ka jūs esat iepazinušies ar tiem un esat gatavi strādāt pie ārkārtas mehānisma. Mums ir nepieciešams eh, pātrināt eh, mūsu darbu sakarā ar patvērums sistēmas izveidi. Paldies jums par atbalstu! Un vislabākais veids ir ķerties pie darba, rakstīt ziņojumus un arī mūdināt padomi uzsākt sarunas. Šeit ir pretruns dalību valstīs mums ir kopīgi standarti, kopīgas uh, konvencijas un nevarētu būt tik liels atšķirības. Mums ir jābūt godīgai, pieklājīgai, pienācīgai attieksmē pret cilvēkiem, mums ir jābūt efektīvām sistēmām, lai cilvēki netiktu turēti īpašās nometnēs mēnešiem ilgi, tas ir necienīgi un arī diezgan dārgi sabiedrībai. Tāpēc mums šī sistēma ir jāuzlabo. Tāpēc es gribētu lūgt, lai jūs turpināt savus iesāktos darbus šai virzienā. Par Grieķiju. Komisija dara daudz, lai palīdzētu Grieķijai. Grieķija strādā ar savu rīcības plānu, kas ir ļoti ambicios. Tomēr ir skaidrs, ka ātri atrisināt tur neko nevarēs. Ir ļoti ilgas problēmas, mums tās ir jārisina. Gribētu pasvītrot to, ka dalībvalstis pilnīgi visas ir iesaistījušās gan caur Frontex operācijām, gan arī piedāvājot dažāda veida palīdzību, gan ekonomisko, gan tehnisko, tulkošanas, administrācijas atbalstu. Tas viss rāda, ka mums ir patiesa solidaritāte, jo tas Grieķijā ir problēma un tā ir jārisina mums visiem. Bet Grieķija ir uzņēmusies galveno atbildību, tas ir skaidrs, un arī viņiem ir jādara vairāk. Ir nepieciešams ķerties pie reformām. Un mēs um, strādājam caur valetā esošo patvērumu atbalsta biroju. Un strādājam arī ar Turciju. Turcija pēdējās dienās ir parādījis konstruktīvu attieksmi. Mēs vedam sarunas par readmisijas līgumu. Un es ļoti ceru, ka nākamajā um, sanāksmē, kas būs padomē, nā, tad dalībvalsts akceptēs to. Tā 2009. 2010. gads 60 tūkstoši patvērumu pieteikumu tika izskatīti 12 tūkstoši vai 77% no šiem pieteikumiem tika pieņemti. Bet dalībvalsts ir izpildījušas tikai 2251 transferu, kas ir tikai 14%. Lūk, tāda statistika jūs lūdzat. Es gribētu jums pateikties par atbalstu, patvērumu pakotnes izstrādē. Mums ir daudz projektu uz galda, turpināsim strādāt visi kopā lai paveiktu mūsu darbus pēc iespējas ātrāk un lai mums būtu tāda patiesi visaptveroša Eiropas aptvērums sistēma, patvērums sistēma. Paldies, komisārs Kundzei. Un esam gatavi ķerties pie nākamā punkta mūsu darba kārtībā. Tūlītējais e pasākumu Itālijas un citu dalībvalstu atbalstam saistībā ar ārkārtējām migrācijas plūsmām. Un šeit atkal došu vārdu komisārai Malstromai. Paldies priekšsēdētāji godājumie deputāti, paldies par šo ļoti saulaicīgo debati par situāciju, kas mums visiem ir jārisina. Komisija